Where is the first? Ah, yes. Okay. Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie zawieszone. Es paziņoju, ka šī plenāra sesija tiek atsākta. Mēs atsākam 2010. gada 7. aprīlī pārtraukto plenāru sesiju. Lūdzu, ieņemiet savas vietas plenāru sēžu zālē. Esam sākuši mūsu darbu sākām darbu jau pirms dažām minūtēm, dažām sekundēm. gada 7. aprīļa sanāksmes protokols visiem ir izdalīts. Vai kādam ir komentāri par šo protokolu? Ja komentāru nav, tad šis protokols ir apstiprināts. rakstiskā deklarācija 71.9, ko ir iesniegusi Elizabete Līna, Mihāls Tomats Palusa, Jereka, Gēringere. Ir saņēmusi parakstus no vairāk nekā puses no Eiropas parlamenta deputātiem. Līdz ar to šī rakstiskā deklarācija tiek nodota tās adresātiem un tā tiek publicēta starp pieņemtajiem tekstiem. Starp tekstiem, kas tiks pieņemti šajā plenāra sesijā. Parakstītāju vārdi un uzvārdi tiks iekļauti šīs sanāksmes protokolā. Dodu vārdu Līnas skundzei. Liels paldies! Vēlētos pateikties visiem, kas parakstīja rakstisko deklarāciju numur 71 par krūts vēzi. Lielākā daļa no jums jau zina, ka uh, Tas izraisa ļoti daudz nāves gadījumu Eiropas Savienībā sievietēm no 13.